sveikti! Das Protokoll der Sitzungen vom 28. un 28. un 29. mārta sesiju protokoli un apstiprinātie teksti ir uh, jums uh, pieejami. Vai kādam ir iebildumi? Ja ne, tādā gadījumā protokols ir apstiprināts. Uh, Dimitrs Stojanovs ir atstājis.